Uh, nedēļas darba kārtībai. Uh, paziņoju, ka uh, mēs balsosim par īpašas komitejas izveidi pār nodeikļu nolēmumu mm, izpētīšanu balsošanas laikā ceturtdienā. Paredzēts arī balsojums trešdien pulkstens 19. Tagad pievērsīsimies darba kārtībai. Priekšsēdētāja konferencē saskaņā ar reglamentu atbilstošo pantu um, ir pieņēmusi pašreizējo darba kārtības projektu um, 4. februārī. Uh, Par, politiskās grupas ir lūgušas šīs dienas darba kārtību pagarināt līdz 2022. Vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tad uzska uzskatām, ka šī darba kārtība arī turpināsies līdz 2022. Par šīs dienas un arī otrdienas darba kārtību nav iesniegta nekāda iebildumi. Tagad pievērsīšos trešdienai. Priekšsēdētāji, es gribētu izteikt lūgumu konferencei. Viena no labākajām iespējām, kādas ir parlamentāriešiem, ir vienas minūtes uzstāšanās, kad mēs varam runāt par mums vēlētājiem svarīgām lietām. Pusstunda katrā plenārsēdē ir pārāk īsts laiks. Es gribētu aicināt mainīt noteikumus tā, lai mums eh, konference piešķirtu laiku vismaz vienu stundu tad, kad tas ir iespējams. Jā, Jā kolēģi, eh, vienas minūtes uzstāšanās ir paredzētas šīs dienas darba kārtībā. Šodien ir paredzētas viens minūtes uzstāšanās. Jums noteikti būs pietiekami daudz laika, lai uzstātos. okay. Also, Sie können sich heute Jūs varēsiet eh, šodien izteikties, un ja jūs uzskatāt, ka mums tas ir jānoregulē savādāk eh, reglamentā, tad es tagad eh, pieņemšu jūsu vēlmi zināšanai, un mēs varam konsultēties ar priekšādātāju konferenci, bet es domāju, ka šodien būs gana daudz laika viens minūtes uzstāšanām. Attiecībā uz otrdienu nav pieteikti nekādi grozījumi. Tagad par trešdienu, par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, ko ir izraisījis islāmiskās valsts grupējums. Zaļo grupa ir lūgusi mainīt virsrakstu, eh, proti humanitārā krīze Irākā un Sīrijā īpaši saistībā ar islāmskās valsts grupēm kontekstu. Došu tagad vārdu Alina Smita kungam. You, Paldies, priekšsēdētāji. Gudāmāji kolēģi, eh, šis jautājums nav parāk pretrunīgs. Mēs uzskatām, ka šī ir pilnībā tiesiska rezolūcija, un, eh, protams, mums ir jāpēta vardarbība, ko ir izraisījis islāmiskos valsts grupējums, bet vienlaicīgi ir jāatcerās, ka šajās valstīs ir arī dažādi cita veida vardarbība, tāpēc, eh, protams, mums ir jāliek uzsvars uz islāmiskās valsts grupējumu. Un tieši tāpēc mēs vēlamies šādu virsrakstu humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar islāmskās valsts kontekstu. Bet, protams, šeit ir arī cita veida vārdarbība, kas mums būtu jāapzinās. Es ceru, ka kolēģi piekritīs šai, manuprāt, saprātīgajai izmaiņai. Vai kāds vēlas izteikties eh, par labu šim eh, pieteikumam? Vai kāds vēlas izteikties eh, pret šo pieteikumu? Also möchte niemand gegen den Antrag sprechen. Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties pret, tad balsosim. Kurš ir pār šo grozījumu? Lūdzu, paceliet roku. Kurš balso pret? Kurš atturas? Pieņemts. Attiecībā uz trešdienu Tautas partijas grupa lūdz iekļaut komisijas paziņojumu par enerģijas starpsavienotājiem ar rezolūciju. Došu vārdu Grostetas kundzei, lai viņa paskaidrotu šo pieteikumu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, es uzstājos manu kolēģi Melo vārdā, jo viņš vēl nav ieradies Un um, tātad viņš aicina mūsu plenārsēdē iekļaut debats ar rezolūciju par enerģijas starp savienojumiem uh, attiecībā uz uh, energo iekšējā tirgus pabeigšanu ir svarīgi šie starp savienojumi. Tas attiecas ne tikai uz Iberijas pussalas valstīm, bet arī uz Baltijas valstām. Un tādēļ ir jā, komisija jāinformē par to, ka ir steidzami jāveic pasākumi, lai to nodrošinātu. Es pateicos priekšstādātājiem kolēģiem par atbalstu. Paldies. Kurš vēlas izteikties par šo grozījumu? Marinesku. Marinesku kungs, lūdzu. domnule președinte știți foarte bine statele. paldies priekšsēdētāji kā jūs zināt dalību valstis ir pieņēmušas skaidrus mērķus par starp savienojumiem mēs vēlamies izveidot vienoto enerģijas tirgu Eiropā un šī tirgus pamatā ir energoapgādes tīkli un tādēļ Eiropas Tautas partijas grupa atbalsta debats par šo jautājumu. Paldies! Kurš vēlas izteikties pret šo grozījumu? Niko kungs. Uh, grupul SNDS uh, opune acestei propuneri. Paldies. Uh, sociālistu un demokrātu grupa iebilst divu būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ITRE komiteja šobrīd izskata iniciatīvas ziņojumu tieši par šo tematu, un šis uh, ziņojums tiks uh, iesniegts plenārsēdē izskatīšanai, un otrs iemesls ir tas, ka pēc divām nedēļām viceprezidents Šepčovičs prezentēs vērienīgu plānu, kas risina arī šo būtisko jautājumu uh, arī attiecībā uz transportu un energotīkliem, un tas tajā ir paredzēts risināt šos jautājumus jautājumus, uh, tā skaitā uh, domājot par Baltijas valstu un Iberijas uh, pussalas valstu pievienošanu vienotajam tīklam un labāk tādēļ būtu šos jautājumus apspriest 25. februārī, kad šis svarīgais jautājums tiks diskutēts runājot par energo resursu tirgiem Eiropā. Lambēta kungs, vai jūs vēlējāties izteikties pret šo grozījumu? Jā. Jūs pieteicāties runāt ļoti ātri, man likās, ka jūs vēlaties atbalstīt priekšlikumu. Balsosim, kurš ir par Grostetas kundzes priekšlikumu, lūdzu paceliet roku. Kurš ir pret? Kurš atturas? Norādīts. ebenfalls für Mittwoch habe ich. Tāpat attiecībā uz trešdienu esmu saņēmis vajadzīgo Um, skaitu parakstu no atsevišķiem deputātiem attiecībā par komisijas paziņojumu par uh, Jaltas vienošanos 70. gadskārtu ar rezolūciju. Mareks Jureks uh, ir pieteicies runāt, lai uh, izskaidrotu šo priekšlikumu. Paldies priekšsēdētāji, kamēr um, uh, mēs notiek šī plenāra sesija, um, mēs pieminām 70 gadus kopš uh, ir notikusi Jaltas konference, jo daudzām valstīm, manai valstī un Polijas valstīm uh, šī konference nozīmēja atteikšanos no nacionālās identitātes un brīvības zaudēšanu un Vācijas sadalīšanu. Šis bija ļoti būtisks, svarīgs vēsturisks notikums, un mums ir jāpiemin šī gadskārta un jānotur padziļinātas debates, jo mēs vēl līdz šim brīdim jūtam jautas konferences sekas, un tādēļ ir jāsarīko debates un jāpieņem rezolūcija. Kurš vēlas izteikties par labu šim uh, pieteikumam? Vai kāds vēlas izteikties pret? Lamberta kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka visi apzinās, ko uh, Eiropai nozīmēja Jaltas konference, bet mums nevajag sajaukt uh, atšķirīgas lietas. Šī ir ievēlēts uh, parlaments, reprezentatīvs parlaments, nevis vēsturnieku konference. Un es domāju, ka vēsturniekiem būtu jānodarbojas ar vēstures jautājumu diskutēšanu un analīzi. Protams, zālē ir daudz deputātu, kuri interesēs par šiem jautājumiem, bet es nedomāju, ka mūsu parlamentām būtu jārīko debats un jāpieņem rezolūcija par vēstures interpretāciju.

Daudzkārt Eiropas parlaments ir apspriedis vēsturiskus uh, notikumus. Mēs pieminējām Pirmā pasaules kara sākuma simto gadskārtu, un visi, kuri atbalsta uh, solidaritātes un patiesības principus, nevar ignorēt Jaltas konferenci, kura sašķēla Eiropu. Un, uh, tā, par 50 gadiem aizkavēja Eiropas atkal apvienošanos. Tas ir ļoti svarīgi Latvijas, Bulgārijas, Polijas, Slovākijas, Horvātijas un citu valstu pilsoņiem. Tas ir svarīgi visiem Eiropiešiem, kuriem ir uh, svarīga Eiropas uh, solidaritāte. Un tādēļ es aicinu Eiropas Tautas partijas sociālistu grupu, zaļos, liberāļus, visu partiju deputātus uh, pieminēt šo notikumu. Lūdzu, balsosim par pieteikumu. Kurš ir par? Lūdzu, paceliet roku. Es tā gīgan. Pret atturas, noraidīts. Tas eindeutig abgelehnt. Viennozīmīgi noraidīts. Jā, bitešēn, Lūdzu, ja jau jūs vēlaties, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Mit Ja haben 82 gestimmt, mit Nein. Jā, nobalsoja 82 pret 194. 30 kolēģi ir atturējušies. Līdz ar to šis pieteikums ir noraidīts. Tagad par ceturtdienu. Ceturtdien Tautas partijas grupa ir eh, lūgusi um, komisijas paziņojumu par um, bērnu seksuālās izmantošanas apkarošana internetā ar rezolūciju, un par to vajadzētu balsot martā. Došu vārdu Holmeiras kundzei. Priekšādātāja kungs, godāmie kolēģi, šeit es ved, mēģināšu vēlreiz paskaidrot, kāpēc Tautas partijas grupa vēlas, lai šis ļoti smagais temats bērnu seksuālā izmantošana eh, tiktu eh, skatīts ar rezolūciju. Uh, Es domāju, ka mums visiem vajadzētu pieņemt kopīgu rezolūcijas projektu, lai eh, šīs 50 eh, valstis, kur ir apvienojušās eh, gan Eiropas Savienības valstis, gan arī Eiropas Savienības kaimiņu valstis, uh, lai mēs skaidri pateiktu, ka bērnu seksuālā izmantošana mums ir ļoti liela prioritāte, neskatoties uz daudzām citām problēmām. Un lai mēs parādītu, ka mēs esam apņēmušies cīnīties pret bērnu seksuālu izmantošanu. Un tad vēlāk uh, Pilsoņu brīvību komitejā vai arī kādā citā komitejā mēs varētu gatavot iniciatīvas ziņojumu, lai mēs uh, ne, vēl mums nevajadzētu noskatīties tajā, kā tiek tūkstošiem un tūkstošiem nevainīgu bērnu šādā veidā izmantot internetā. Mums vajadzētu visiem pievienoties šim priekšlikumam. Lielas paldies Holmeiras kundzei. Tagad došu vārdu Koracē Biltai, lai viņi izteiktos pret šo priekšlikumu. Priekšādātāji. Noteikti, ka Eiropā pilnīgi visi vecāki ir uztraukušies, bet Eiropola statistika runā pati par sevi bērni zem divu gadu vecuma, eh, kas tiek izmantoti un kas tiek eh, izmantot internetā, nu, es šeit gribu teikt, ka bērni dzīvo internetā. Mums ir vajadzīgas debates ar, eh, bez rezolūcijas. Protams, mēs nevaram uh, noliegt, ka šāda problēma eksistē, bet mēs jau tagad varam pat, pateikt, ko kolēģi uh, runās šajās debatēs. Protams, lūdzu uh, balsojiet par to, ka mums ir vajadzīgas šādas debates. Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Neviens nevēlas izteikties pret to, tad lūdzu balsosim. Kurš ir par šādu priekšlikumu? Kurš ir pret? Kurš atturas? Pieņemts. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Vai kāds vēlas izteikties par reglamentu? Klecas kungs, lūdzu. Agapitē proedre, agapitē šinādelfi. Prot... Priekšādētā kungs, skatāmie kolēģi, es gribētu ieteikt, lai Eiropas parlaments nodarbotos ar ļoti konkrētām diskusijām. Ar diskusijām, par kurām vēl īstenībā nekas nav dzirdēts šeit parlamentā, proti par to, kas notiek Grieķijā. Šķiet, ka tagad tiek pausti dažādi viedokļi, kas neatbilst Eiropas parlamenta nostājai. Es redzu priekšādātāju, ka jūs esat devies uz Grieķiju, uh, nediskutējot par šiem tematiem šeit parlamentā. Vai jūs paudāt savu personisko nostāju, vai Eiropas parlamenta nostāju, vai kāda trešā nostāju? Situācija Grieķijā ir kritiska, un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu nekavējoties par to diskutēt Eiropas parlamentā. Jau iepriekš es teicu, ka noteikti uh, pienāks tā diena, kad uh, Grieķijai uh, viss būs apnicis. Un, uh, Tagad šķiet tiek darīts viss, lai Grieķijas tautai ceļā liktu šķēršus, lai tā nevarētu rīkoties neatkarīgi šajā situācijā. Kreditori ir iespieduši Grieķiju spīlēs, no kurām Grieķija beig, beig galā grib atbrīvoties. Paldies, Klecas kungs! Priekšlikums par debatēm par Grieķiju ir iesniegts mazliet par vēlu. Es pieļauju, ka jūsu uh, politiskā grupa noteikti uh, vēl sazināsies ar priekšsēdētāju konferenci par šo vēlmi. Uh, tagad mums uh, darba kārtībā ir uh, paredzēts uh, komisijas ekspertu grupa.